balsošanas, bet man jums ir jāpasaka vēl pirms tam sekojušais. Ņemot vērā vairāku komitiju lēmumu uzsākt iestāžu sarunas saskaņā ar noteikumu 69C ir paredzēts eh, ka nebūs balsojums parlamentā saskaņā ar pirmdienas 13. marta lēmumu. Līdz ar to komitejas var uzsākt sarunas. Paldies! Yes, Tagad varam ķerties pie balsošanas. Kārver kungs par procedūru grib ko minēt. Jums ir viena minūte. You, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nesen atgriezos no Londonas. Man bija tikšanās ar ar apvienotās karalists vēstnieku un jāsaka, ka Kenijā un Āfrikas ragā daudzi tūkstoši cilvēku uh, zaudēt dzīvību, un es gribēju pateikt, ka šī traģēdija visā Āfrikas ragā ir prasījusi aizvien vairāk cilvēku dzīvību, un es gribēju pievērst jūsu uzmanību. Tā, paldies! So, the first vote is the report by Paldies, un tagad balsosim par Sala Frankas kunga ziņojumu ES Brazīlijas nolīgums pēc Horvātijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Balsojam, tas ir personāls balsojums, un sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot.